Good afternoon, colleagues. Uh... Labu pēcpusdienu, kolēģi, sāksim darbu. Jūs jau noteikti pamanījāt, ka pie mums uzaicināta virkne viesu. Viņi arī šeit ir apsēdušies, nu pat jau man blakus, prieks, priecājos, ka mums pievienojies Deve komitejas priekšsādātāji, skatīs, ar ko kopā skatīsim nākamā, nākamo darba kārtības jautājumu. Un šeit ir arī Nigēras parlamentārieši, ar kuriem jūs pēc brīža tūlīt iepazīstināšu. Tikko izskatīsim pirmos darba kārtības jautājumus. Arī vēstnieks ir šeit, bet nu iesākumā. Ļaujiet man atklāt ar paziņojumiem. Lūdzu, pacietību, pacietību. Pirmam kārtām darba kārtības apstiprināšana. Ja neiebilstat, tad, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Tālāk vairāki paziņojumi. Pirmām kārtām valodu režīms. Tulkojums nebūs pieejams dāņu un gēlu valodā. Tālāk par koordinātoru sanāksmes ieteikumiem. Tie tika apstiprināts saskaņā 205. reglamentu pantu. Pirmām kārtām par 24. māja tikšanās um, informāciju, iekļautās rekomendācijas iekļautas sanāksmes dokumentos. Tālāk referenti iecelšana Mamīkina kungs iecelts no sociāls un demokrāta grupas par mm, referentu priekšlikumam par regulu attiecībā uz um, sprākstvielu prekursoru mārketingu un izmantošanu, Valero kundze par Frontex ziņojumu, Rādeva kungs savukārt referents par direktīvas priekšlikumu attiecībā Uh, uz finanšu un cita veida informācijas izmantošanu attiecībā uz konkrētu kriminālu nodarījumu identificēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Tālāk Ungarānu kungs iecelts par referentu padomes lēmumu priekšlikumam attiecībā uz vienošanās slēgš, nolīgumu slēgšanas starp ES un Brazīliju par vīzu, īstermiņa vīzu režīma maiņu Tālāk Tautas partijas pārstāvis Dekovski kungs iesauc par referentu attiecībā uz līguma noteikumu īstenošanu pastiprinātās sadarbības mehānisma ietvaros. Tas ir viens no AFCO pašinicitīvas ziņojumiem. Vai komiteja var apstiprināt šos koordinātoru ieteikumus? Ja neviebildumi ļoti labi, tad tā arī nu, nu, ir nākamie paziņojumi par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Nedaudz pacietības paskatīšos Vai te nepieciešams visu šo nolasīt? Jūs esat pārliecināts? Baicā priekšādātāja sekretāram par kaut ko. Varbūt nedaudz garlaicīgi būs, bet tomēr nolasīšu, jo man acīm redzot nav ļauts to nedarīt. Un tātad par deleģētajiem un īstenošanas aktiem 25. maijā Eiropas parlaments saņēma šādus tiesību aktus. Komisijas īstenošanas lēmumu projektu attiecībā uz mēriem par entry-exit sistēmu, tālāk tāpat arī šāds īstenošanas lēmuma projekts par Jaunkaledoniju, Franču Polinēziju un vēl kādām citām aizjūras teritorijām. Uh, šo aktu saņemšana, par to tika informēta visa Libe deputāte 25. māja ziņu lapā un tika noteikti attiecīgie termiņi iebildumu iesniegšanai. Ja kāds vēl šādas iebildes iesniegt, tad lūdzu informēt par to Libe sekretariātu līdz 8. jūnijam. Tālāk 25. māja Eiropas parlaments saņēma arī šādus dokumentus. Pirmkārt, komisijas īstenošanas lēmumu projektu, kur tiek runāts par pirkstu nospiedumiem, to kvalitāti, izšķirtspēju un tam līdzīgi biometrisku pārbaudas eh, inspekciju vajadzībām entry-exit sistēmē. Tālāk arī attiecīgs lēmums, ar ko tiek noteikti mēri, lai piekļūtu šai iebraukšanas, izbraukšanas sistēmai, jeb entry-exit sistēmai EES saīsinājumā. Tāpat arī attiecīgais lēmuma projekts attiecībā uz mēriem, ar kuriem tiek regulēta datu dzēšana no šīs EES sistēmas. Ceturtām kārtām attiecīgs lēmuma projekts, ar ko tiek noteikti specifikācijas nosacījumi tīkla pakalpojumiem šai pašai sistēmai, tālāk tāds pats lēmums attiecībā uz izpildus prasībām šajā ES sistēmā un visbeidzot tāds pats lēmuma projekts attiecībā uz specifikācijām un nosacījumiem attiecībā uz datu depozitoriju šajā pašā ES sistēmā. Ja kāds deputāts vēlas izteikt iebildums, tad dariet to zinām Liba sekretariātam līdz 8. jūnijam vēl pāris līdzīgu paziņojumu. 31. maijā Eiropas parlaments saņēma šādus dokumentus, ko padomas īstenošanas lēmumu projektu attiecībā uz operatīviem noteikumiem atlases panelim saskaņā ar 14. pāntu 3. apakšpunktu ES regulā 2017.4.539 par Eiropas prokuratūru. Visa šī informācija paziņot attiecīgajā ziņu lapā un noteikti termiņi. 30. maijā Eiropas parlaments saņēma komisijas īstenošanas lēmumu projektu, ar ko tiek noteikts pārskats par 2017. gadu izvērtējumu attiecībā uz virkni jautājumiem, kas saistīti ar Schengenas tiesību aktiem, inform Schengenas informācijas sistēmu un tam līdzīgi. Saīsinājumā SIS-2 un Sirena. Visa šī informācija tika izziņota Lība deputātiem 1. jūnija ziņu lapā 30. maijā Eiropas parlaments saņēma padoms īstenošanas lēmumu projektu attiecībā uz ieteikumu, ar ko tiktu risināti trūkumi, kas identificēti 16. un 17. gadu novērtējumu attiecībā uz Schengens tiesību aktu piemērošanu Maltā, Portugālē, Igaunijā un Zviedrijā. Nezinu, kā jūs, bet man ir burtiski savs mūsu mute tūkiem tieši tāpat. Ja nu kāds mūsos klausījās, tad paldies par to. Bet, kā jau teicu, man nebija ļauts šos paziņojumus nenolasīt. Tas ir saistīts ar iekšējās kārtības noteikumiem. Nu tātad, paldies, ja kāds klausījās. Tālāk, visbeidzot, nonākam pie trešā darba kārtības punkta. Tiešām priecājos, kā jau teicu sākumā, ka varu jūs iepazīstināt ar mm, godājumiem viesiem. Kolēģi, paldies arī visiem, kas esat ieradušies uz šī jautājuma izskatīšanu. Pirmām kārtām Linda Makevana ir šeit, deve komitejas priekšsādātāja. Paldies, ka esat mums pievienojusies un palīdzēsiet man vadīt šo sanāksmes daļu. Protams, ka deve komiteja ir tā komiteja, kas atbildīga par virkni dažāda veida jautājumiem, kas saistīti ar šo reģionu, kur atrodas Nigēra. Un jūs, protams, par to runāsiet arī uzklausīšanas laikā. Tālāk pie mums ir ieradusies uh, Saminu Laulī no Nigēras parlamenta, ja pareizi tāpat arī šeit ir Agālī kungs. Priecājamies jūs arī šeit redzēt. Tie ir divi parlamentārieši, ko mēs kā Liba komiteja satikām arī Nigērā. Paldies par visu to, ko jūs eh, darījāt mūsu labā, lai pārliecinātos, ka komandējums bija tiešām ļoti liederīgs. Šeit ir arī vēstnieks Mateus Paula. Arī jums paldies, vēstnieka kungs, par to, ka pārliecināties, ka šis ļoti sarežģītais Nigēras komandējums to pat laikā tomēr mm, tik norisinājās ļoti veiksmīgi. Paldies! Nu, lūk, tātad tāds ļoti svarīgs moments, mirklis Libe komitejai. Notika šis komandējums, kas ļāva mums tālāk izpētīt situāciju. Un tas, protams, saistīts ar tādiem sarežģītiem jautājumiem, kā tranzīta valstis bēgļu plūsmas ietvaros. Nesen bija arī apmeklējums uz Lībiju. Arī tas katrā ziņā sniedz papildu informāciju par tranzītu valstīm strādājumu kopā ar Starptautisko migrācijas organizāciju pie vairākiem svarīgiem jautājumiem šajā gadījumā. Bet, kā jau teicu iepriekš, noteicošās tēmas šajā reģionā, protams, ir humanā palīdzība un vispār, visaptveroša pieeja šiem jautājumiem. Un tieši tāpēc arī šo uzklausīšanu rīkojam un daram to kopā ar DEVE komiteju. Un tātad diskusijām esam uzaicinājuši virkni ar citu runātāju un priecājos šeit redzēt Kesādas kungu, kas ir vecākais reģionālās ārkārtas situācijas un pēckrīzes speciālists starptautiskajā migrācijas organizācijā. Te ir arī Anabela Roiga Granjona no globālo problēmu jautājumu vienības eh, no UNHCR, Denis Havo, kas savukārt ir sarkanā krosēs, dienesta direktors. Šeit ir arī Sumaila, Sumaila Maiga Ibrahima, kas ir Nigēras projektu koordinātore mm, Medesendumonda Beļģijas nodaļā. Priecājamies jūs visus šeit redzēt. Pirms mēs eh, uzsākam diskusijas, sniegšu īsu kopsavilkumu par parlamenta delegācijas vizīti Lībijā, kas norisinājās no 20. līdz 23. maijam. Zināmā mērā tas, protams, ir saistīts ar pašreiz izskatāmo jautājumu. Un šajam, šim nolūkam gribu dot vārdu Lindai Makevenai. Mm, varbūt viņi var nākt klajā tad ar tādiem īsiem ievadvārdiem 5 minūtes. Lūdzu, Linda. Paldies, Klaudu! Un domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība. Tiešām ir ļoti svarīgi, lai mēs kā komitejas abas sastrādājamies plecu pie pleca, strādājot pie tādiem jautājumiem kā migrācija un attīstība šais reģionos. Arvien biežāk piedzīvojam tādu situāciju, kad migrācija tiek līdz tād, tād, tas politisks uzsvers, tas, protams, saistīts arī ar Itāliju un tam līdzīgi. Vienlaikus novērojam arī plašāko es finansējumu, kas tiek vērsts tieši uz migrācijas politiku īstenošanu mūsu partnervalstīs. Un tāpēc viss šis jautājums par ES un ārējiem migrācijas aspektiem tiek iekļauti politiskajā darba kārtībā, kas attiecas uz attīstības politiku. Kā jūs teicāt, Nigēra ir viens no mūsu atslēgu partneriem Āfrikā šajā reģionā. Tā ir valsts, kas sastoms ar milzīgām problēmām. Pati nenoliedzam, domāju, par to arī dzirdēsim no uzaicinātajiem runātājiem. uzklausīšanas um, tēma ir, kā palīdzēt Nigerai. Nu, protams, ka viens no labākajiem veidiem, kā to darīt, ir nodrošināt ilgtermiņa attīstības palīdzību. Es ir Nigēras lielākais attīstības uh, dono, palīdzības donors. Un, um, Nesen bija vidustermiņa pārskats attiecībā uz ES attīstības fonda darbību. Eiropas komisija šai kontekstā ierosināja palielināt um, finansējumu divpusējai sadarbībai par 90 miljoniem eiro. Sākotnējais piešķīrums bija 596 miljoni eiro, un tagad tas ir tātad 686 miljoni. Lielākā daļa palīdzības būs budžeta atbalsts valdībai, lai tā varētu spēcināt kapacitāti sociālo reformu īsten, politiku īstenošanai, jo mēs zinām, ka viens no iemesliem, kāpēc cilvēki dodas prom, ir tāpēc, ka trūks tādu pamat sociālo pakalpojumu. Mēs savā komitejā vienmēr uzskatām, ka 20% astitības palīdzības parasti jātērē tieši šādu pamat sociālo pakalpojumu nodrošināšanai veicināšanai. Vēl viena joma, kur Eiropas Savienība ir investējusi līdzekļus, ir trasta fondi. 230 miljonu eiro 11 projektiem Nigērā. Es neesmu bijusi pati Nigērā, bet esmu bijusi Ugandā un zinu, cik liederīgi šie līdzekļi tur tiek izmantoti no attīstības perspektīvas raugoties, ir ļoti svarīgi, lai šāda veida līdzekļi tiktu piešķirti projektiem, ka tiešām uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti šais izcelsmes valstīs. Bet vienlaikus tiem jāuzlabo ne tikai migrantu dzīve, bet jebkura, jebkura iedzīvotāja dzīve šais reģionos. Viena lieta, protams, ir mums kā parlamentam šos trasta fondus um, pārbaudīt, nu kā tad mēs šo finansējumu vispār varam kontrolēt un inspicēt, tāpēc mūsu komiteja ir izveidojusi atsevišķu darba grupu, kas tieši ar šo uzdevumu arī nodarbojas. Um, Evišķlēns ir šīs darba grupas vadītājs un tāpēc priecājos, ka mums ir arī parlamentārieši no Āfrikas, jo, protams, ka inspekcija šeit no Eiropas parlamenta puses ir viena lieta, bet šāda līdzīga veida pārbaudēm jātiek īstenotām no Āfrikas valstu parlamenta puses. Un, kad nesen bijām Āfrikas ES eh, samitā Abidžanā, bija parlamentārieši tikšanās no Eiropas Savienības un arī no Āfrikas partneru valstīm. Un viens no, viena no prasībām, kas izrietē no Āfrikas kolēģiem, ir tas, ka šie jautājumi ir jāapspriež visiem kopā, kā politiķiem. Es domāju, ka man kolēģi pilnīgi noteikti arī izklāstīs savu uztveru par to, priekšstatu par to, kas norisināšais valstīs. Un tas ir svarīgi, lai mēs varētu šo sadarbību tālāk īstenot. Un visbeidzot, priekšādātāji. šo, šī nedēļa ir ārkārtīgi svarīga attīstības politikas jomā, jo šobrīd Briselē norisinās Eiropas attīstības dienas. Tas ir milzīgs pasākums, tāda konference ar viesrunātājiem no visas pasaules, kas ierodas šeit, lai runātu ar ES par attīstības politikas tālāku attīstību. Un trešdien būs arī īpašs panelis norganizēts, ko kas notiek mūsu komitejas pāraud, pāraudzībā par m, mm, bērnu laulībām. Un tur arī ir Nigēras pārstāvi, viņa apmeklē šo pasākumu trešdien. Ārkārtīgi priecājos, ka mums jau iespēja tikšanā, tikties jau šodien šeit ar parlamentā, parlamentāriešiem un ceru, ka šī parlamentārā sadarbība pilnīgi noteikti un sadarbības starp politiķiem no Nigēras un ES kopumā turpināsies tā, lai kopīgiem spēkiem nonākam pie tā labākās politikas veida, kā vērties pret uh, eh, ilgtermiņu migrāciju un uzlabot situāciju Nigērā. Paldies, Linda! Varu tikai un vēlreiz uzsvert to, ko teica Linda par finansējumu. Mēs zinām, ka finansējums tiek vērsts tieši uz migrācijas problēmu risināšanu, bet tāpat laikā jāizteno visaptvaroša pieeja ES politikā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, to mēs īpaši labi novērojām arī pagājušās nedēļas debatēs par Lībiju. un kolēģi man ir lūguši sniegt nelielu izklāstu par to, kas norizinājās Lībijā delegācijas vizītes laikā. Tā bija tāda ad hoc delegācijas vizīte, Tāpat laikā tā bija ārkārtīgi nozīmīga mūsu komitejai. Un, un, protams, tas nozīmē arī Lindas komitejai, tāpēc tagad pie, tieši tam pievērsīšos un pēc tam tūlīt atgriezīsimies pie Nigēras jautājuma. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, tāpēc, ka apmeklējām šo konkrēto vizīti kā daļu no iniciatīvas, lai pārliecinātos, ka kāda parlamenta delegācija ir klāt, lai identificētu pašreizējo svaigāko situāciju, jo šādas vizītes nav bijis kopš 2012. gada, ja nemaldos. Tieši šķiet to arī Mogherīnī kundze pagājušās nedēļas debatēs minēja. Nu, ļaujot man pāris vārdos pastāstīt, kas norisinājās komandējuma laikā. Daļa no vizītes notika Tripolē, mūs atbilstīgi informēja par pote, politisko un sociālo ekonomikas situāciju, un, protams, acīm redzam, ka bez politiskas stabilitātes e, pirms vēlēšanām e, šie jautājumi varētu kļūt par ļoti izšķirīgiem. Tātad mēs raudzījāmies tikai uz tādiem acīm redzamiem mig ar migrāciju saistītiem jautājumiem, bet arī uz tādu plašāku ainu. Uh, Nigēras uzklausīšanas kontekstā un pievēršoties eh, migrācijas pārvaldībai, ko redzējām Lībijā. Tikāmies ar premjeru vietnieku, ārlietu ministru. Mm, kopējās vienotības valdības eh, ministru Sjālas kungu. Bijām arī uz Tvargu, uz pilsētu, kur 50 tūkstoši iedzīvotāji joprojām nav varējuši atgriezties uh, valstī pēc tam, tad, kad 2011. gadā bruņotie grupējumi viņus no valsts izdzina, tiešām šiem cilvēkiem ļoti nopietni sarežģīta situācija. Tālāk, nu tāda, tāds moments bija tas, ka mēs bijām uz vienu no aizturēšanas centriem, tā arī Kalsikas centrā. Mūsuprāt, apstākļi tur bija vienkārši šausminoši. Un, protams, varam vēlāk arī par to runāt detaļās, bet ārkārtīgi svarīgi, ka jums to pasaka jau šobrīd. Aicinājām Lībijas varas iestādes spērt konkrētus soļus, lai pakāpeniski šos centrus slēgtu. Arī šis jautājums tika minēts mūsu komitejas debatēs pagājušajā nedēļā eh, eh, saistībā ar Panzerī ziņojumu. Tunisijā virkne arī jautājumu Lībijā, gan mēs arī vēl visu kaut ko darījām, bet vienkārši vēlos to visu tā saīsināt. Tunisijā bija plašas sarunas ar vecākiem, vecāka līmeņa, augstāka līmeņa ierēģiem, tur bija arī no īpašais pārstāv, ziņojotāja pārstāvs. Tikāmies arī OM, ONCHR pārstāvjiem, runājam ar NVO pārstāvjiem, tādu gan nav īpaši daudz runājām par Amnesty Medicine Sans Frontier pārstāvjiem, par to, ko viņi dara uz vietas, un arī tas, kas notiek jūrā rīcības plāns ar mērķi pielikt punktu politiskajai stagnācijai un lai novestu pie valsts vispārējām interesēm, eh, diez vai varēs izpildīt eh, tomēr tajā noteiktos mērķus attiecībā 2018. gadu. Kā kolēģi zina, Lībijā šobrīd ir eh, nu, tāds iestādes, kas vien bloķē vienu otru darbu, ir tāda politiska fragmentācija, dažādas sadursmes starp politiskajām šķirām, arī tādas pilsoniskas saķeršanās, sadursmes. Tur bijušas daudzas sanāksmes, kuras, kur tas kļūs ļoti um, kristāli skaidrs. Daudz kur netiek nodrošināts cilvēku dzīvē paši pamat, pamatnoteikumi, un cilvēku dzīvība nav tas vērtīgākais, um, kā to mēs gribētu. Īpaši tas attiec uz valsts dienvidu reģioniem. Mūs informēja arī par ļoti tādiem kroplu, kroplu, kruplīgiem migrācijas, kruplīgām migrācijas tender, tendencēm, kas uh, situāciju vēl vairāk sarežģīja mūs informēja par to, ka ir ārkārtīgi daudz ieroču um, šai valstī. Iespējams, ka tā, tā šī koncentrēšanās ir augstāka nekā jebkurā citā valstī pasaulē. Mēs beidzot par krasta apsardzi un tad arī viss, jo es zinu, ka um, kolēģiem vienkārši šī lieta interesē krasta apsardzes kontekstā noturējām vairākas sanāksmes. Vēl vēlos atkārtot, ka, un to arī darījām spriež, ka es atbalsta Lībiju un Lībijas krasta apsardzi, bet krasta apsardzē jāpievērš cilvēktiesība aizsardzībai ne tikai drošības jautājumu risināšanai. Uh, tālāka sadarbība pilnīgi noteikti būs atkarīga no tā, vai tiks pieņemt konkrēt, konkrēti mēri, lai nodrošinātu cilvēktiesības migrantiem un visiem pārceļotājiem, kas iestrēgst Lībijā. Uh, Tas eh, cilvēktiesību jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir pats centrālais ES atbalsts sniegšanas kontekstā, un par to mums bija tāds ļoti sarežģīts un komplicētas sanāksmes. Bet, nu, katrā ziņā detalizēt vēl turpināsim eh, sekot notiekošiem arī šīs komitejas darba ietvaros, bet, kā jau teicu, bija virkni tādu visai sarežģītu, eh, neviennozīmīgu sanāksmi par krasta apsardzi. Tas bija gan Libijā, gan Tunisijā. Uh, Nu, lūk, tāds man ziņojums, mans pārskats par vizīti uz Lībiju. Tālākas diskusijas par šo jautājumu notiks attiecīgi atbilstīgā laika punktā. Nu, un tagad nonākam pie Nigēras jautājumu un ziņojumu projekta par Libe delegāciju. Nu, es te tos, šo ziņojumu varu, protams, nolasīt, tas ir garš, visai garš, eh, bet es nezinu, vai tas ir vajadzīgs. Varbūt, ka mēs tomēr varam uzreiz dot vārdu kolēģiem, kas bija Nigērā, kas piedalījās delegācijām. Šim apmeklējumam bija vairāk šķautnes, bet šajā san šīs sanāksmes laikā gribētu lūgt kolēģus, kas ir klāt, tad Franks ir šeit, vēl divi. Nē, Frank, tu viens pats? I mean, it's not just you. I mean... Nē, nu es nesaku, ka tikai jūs. Nē, nē, jūs esat tik, tik ļoti nozīmīga persona, visu vienkārši sagrūž visus jūsu pleciem, acīm redzot. Bet, nu, lūk. Es domāju, ka Franks man piekritīs, ja teikšu, ka viņš, nu, arī daļai bija līdzatbildīgs par to, ka šis apmeklējums Es zinu, ka parlamentārieši un Linda par to runā ļoti pareizi, respektīvi, uh, Un tātad jūs droši vien arī redzēsiet, ka mums beigu beigās bija tāda programma, kas bija ļoti, ļoti visaptvaroša, tāda dziļa sākotnēji varbūt tā nebija paredzēta tāda, bet tur ierodā, ierodoties ar Engels kunga palīdzību, viņš tātad ir līdzatbildīgs par to, tiešām šī programma tika padziļināta, izvērsta, un tas visiem bija ļoti liederīgi, es domāju, ka tas ļoti labi, ka tā. Ko darīšu tagad, Frank? Nu, vai jūs vēlties varbūt nedaudz pastāstīt par delegācijas vizīti no savas perspektīvas? Nu, vienkārši, lai process virzītos uz priekšu. Un tad pēc tam uzdosim, dos, dosim vārdu mūsu parlamentāriešiem, un tad arī pārējiem delegācijas kolēģiem dosim vārdu. Jā, yeah, thanks, Claude. I'll, uh... Paldies, Claude. Izteikšu un koncentrēties īstajām lietām, sapratām. Un tā kā Libe komiteja bija tā, kas devās uz Nigēru un nevis kāda cita, nevis ārlietu komiteja, iestādēm migrācija nav tas svarīgākais jautājums, jo tā ir tikai tranzīta valsts um, migrācija notikusi vienmēr, un tā tas notiks arī nākotnē. Prāta un uh, sanāksmēs, kas notika, bet sākotnēji tās varbūt nebija paredzētas, uh, mēs to ļoti labi sapratām. Šī teritorija ir milzīga, un ja Nigēra nespēs uh, pienācīgi rīkoties, tad tur būs vakums, kurā uh, notiks ļoti daudz, kas šīs citās valstīs, citās šajās teritorijas daļās ir apdraudētas, bet mēs zinām, ka Nigēra pretstājā, lai valsts nesagrūtu un nes, netiktu sašķelta. Uh, um, no Lībijas um, ir saņemtas sliktas ziņas, tās izplatās, un uh, tādā rezultātā arī migrācijas spiediens šajā reģionā ir samazinājies, bet um, ir jāatbalsta šī valsts. Esmu bijis arī Mauritānijā, tā bija cita misija. Un Mauritānija vēl neesam tikuši, Malī vēl jau mazāk, Burkina Faso iespējas vēl jau vairāk. Uh, krītas, ziemeļu čadā situācija vēl problemātiskāka. Tad balsts. Paldies, Frank! Par Nigēru ir arī pieejams detalizēts ziņojums, aicināt visus ar to iepazīties. Gribētu tikai dažas lietas varbūt minēt. Tās svarīgākās tie svarīgākie jautājumi, paturpinot Franka teikto un saistībā arī ar Lindas teikto. Nigērā tas pārsteidzošākais ir tas, ka ir uh, jāsastops ar milzīgu nabadzību. Tā ir iespējams, ka otra nabadzīgākā valsts pasaulē, bet turpat blakus kaimiņu valsts Malī, kurā plosās karš un citas valstis, uh, kurām arī problēma netrūkst. Nigēra migrācijas kontekstā tā m, mm, situācija ir tāda, ka daudzi no Nigēras nenonāk beigās nemaz Eiropas Savienībā. Uh, Tā ir ļoti noturīga valsts, neskatoties uz uh, ar nabadzību saistītiem izaicinājumiem, bet uh, tā ir uh, tranzīta um, valsts un struktūra. Nav tā, ka um, cilvēki dodas prom no šīs valsts, tas ir tas svarīgākais. Bet, nu, problēmu tur un apkaimē netrūkst, jo tranzīta rezultātā cilvēki bieži vien tiek atpakaļ nosūtīti un arī kolēģi no starptautiskās migrācijas organizācijas izteiksies mm, specifiski ir arī atrašanās vieta blakus Lībijai, arī Čāda, Burkina Faso, Boko Haram, Libērija. Uh, Problēma tur netrūkst, esam arī tikušies agadežā šajā bēgļu nometnē ar cilvēkiem no visām šīm valstīm un redzam, ka Nigērai ir nācies uh, risināt, uzņemties šīs problēmas, un kā jau minēja arī Linda, tad ir nedrīkstam aizmirst tādu plašāku attīstības infrastruktūras nepiecieš, nepieciešamību. Manuprāt, um, šī ir misija, kur um, situācija mums izdevās ļoti precīzi aprakstīt, par to runās vēlāk arī deputāti. Reģiona stabilizācija ir būtiski svarīgs jautājums. Tikāmies ar ECOS, um, pētījām, ko dara G5 Sahel, tikāmies ar dažādām ieinteresētajām pusēm, bet pateicoties veselai virknei starptautisko organizāciju, IOM, uh, UNHCR, um, veselu virkni ar startautiskajiem NVO, kas uh, strādā uz vietas Agadez un uh, Nigērā. Aicinu visus tiešām iepazīties ar šo ziņojumu, bet tas svarīgākais ir tas, ka šī ir valsts, kurā, no kuras uh, cilvēki nedodas prom. Tā, tas ir tranzīta reģions. Um, Alžīrija, Tunisija. Uh, Lībija, arī par tām nedrīkstam aizmirst. Valstī ir daudz izaicinājumu, tādēļ kolēģi viedoklis tiešām būs ļoti interesants. Kienges kundze un Koratsa Bild kundze, pār, tātad abas pārējās delegācijas loceklis šodien šeit nav, tad nu vēršīšos pie vēstnieku kunga, Mateus Paula kunga, vēlreiz gribētu viņam no sirds pateikties. Esot tur uz vietas, es nezinu, cik daudz kolēģi ir devušies šāda veida misijās, bet tiklīdz mēs tur bijām, nu, uh, um, cilvēki pazuda, bet uh, vēstnieks pamanījās, um, tomēr panākt mūsu tikšanos ar, nu, pat ar premjeru un visai tiešām iespaidīgs bija jūs paveiktais darbs, tādēļ liels jums paldies un tagad jums iespēja piecu minūšu garumā varbūt izklāstīt, kā, kā jūs redzat situāciju. Paldies priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi! Sākumā gribētu jums visiem pateikties. Liels paldies par šīs vizītes organizēšanu, Libē komitejas vizītes misija Nigērā. Tas bija tiešām ļoti svarīgi mūsu partnerībai ar Nigēru. Un otrkārt, liels paldies, ka esat uzaicinājuši arī Nigēras parlamenta deputātus šodien šeit ierasties. Tas tiešām parāda to, cik ļoti svarīgas un dinamiskas ir mūsu partneru attiecības starp Eiropas Savienību un Nigēru. Pavisam īsi. Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar ko jāstops Nigērai? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Daži no šiem izaicinājumiem par tiem jau ir runāts, tādēļ izteikšos īsi. Drošība, attīstība. Tie ir tie svarīgākie vārdi, kas raksturo situāciju Nigērā šobrīd. Par attīstību runājot, par to varbūt sākumā. Tā ir visticamāk nabadzīgākā valsts pasaulē. Noturīga, bet ļoti nabadzīga un tai jāsaskaras ar uh, augstāko demogrāfiju, augstākiem Tas ir milzīgs izaicinājums, domājot par attīstību plašākā kontekstā, jo tas nozīmē, ka ir nepieciešama aptuveni veidā ietekme valsts nākotni. Protams, kā sociālajie pakalpojumi, pārtikas nekaitīgums un vienkārši pārtas ir ļoti nestabila reģionā krustcelēs Lībija, Malī, Boko Harams dienvidos. Un neskatoties uz to, uh, valsts uh, um, pakalpojumu sniegšana visā teritorijā. Un tas ir tas konteksts, kādā šobrīd rīkojas Eiropas savvērtējums gandrī, gandrīz 690 miljonu eiro no 2014. līdz 2020. gadam ir piešķirti šai valstī, kas ir kārtas fonda līdzekļi, kas attiecas uz drošību, terorismus, migrācija. Um, kontrabanda ieroču, narkotiku, palīdzēt arī valdībai uzlabot tās kapacitāti. Izmantojot misijas, apmācot drošības spēkus, policiju, piemēriem, iniciatīvām šajā jomā. Un turklāt Boko Haram spēki. Militāristi vēl nav sakauti, bet situācija ir uzlabojusies. Šobrīd es ļauj reaģēt uz šiem izaicinājumiem, domājam, piemēram, par profesionālām apmācībām un tam līdzīgi. Migrācijas jomā ir ārkārtas fonda līdzekļi, um, aizturēt kontrabandistus, jo notiek par, um, paralēlā ekonomika, jaunieši um, pievēršas um, darbam šajā. Tālāk pavisam īsi varu jūs um, informēt par savu uh, viedokli. Situācija Lībijā arī tai ir milzīgi ietekmi, protams, un NATO atgriešana un arī pēc tam integrācija izcelsmes valstīm um, kad šīs personas atgriežas izcelsmes valstīs, un arī teikties jums un visiem delegācijas locekļiem. Tam bija milzīgs uh, pienesums Tas lielā mērā ļāva mums stiprināt uh, partnerību ar šo Eiropai tik ļoti svarīgo valsti. Un jāsaka, arī šodienas sanāksme ir ļoti svarīgs uh, solis, kas ļaus uh, stiprināt attiecības ar mūsu Nigērijas partneriem. Tādēļ paldies jums vēlreiz par to. Pamina Laulī kundzei, kas ir Nigēras Nacionālās asamblējas locekle un Nigērijas parlamentārā migrācijas. Jo cilvēktirzniecību apadrīdu un alternatīvu risinājumu meklēšanu. Mūsu parlamentāriešu tīkls eh, sastāv no 47 primārās ir divas aktivitātes. Mēs eh, vēlamies iesaistīt eh, pilnīgi visas iesaistītās puses, un tīkla pirmā misija tiek veicināta informācijas apmaiņa ar dažādu veidu organizācijām. Nākamais tīkla uzdevums, kas ir tikpat būtisks, ir izveidojuši rīcības eh, plānu, kas eh, balstās uz eh, trīs asīm. Pirmā asa ir saistītā ar tīkla attīstību. Drīkstētu būt tā, ka uh, nigēriešiem ir jādodas uz Eiropu nelegālā veidā. Nigēra mm, tiktu aizliegta. Mums ir jānodrošina lai to aizstāja legāla un taisnīga migrācija. Tieši tāpēc mums vajadzētu iesaistīt pil... Uh, partneru puses. Tikko arī uzzināju, ka 17. gada martā kopā ar citām deputātēm mēs viesojāmies bēgļu nometnē, dzīvot um, Eiropā, bet uh, viņām ir vajadzīga humanitārā palīdzība. Uh, Šeit ir tiešām par eh, sievietēm un bērniem, un eh, meklējām trīs vietas. Vienā no šīm nometnēm dzīvo vairāk nekā. Liels paldies arī par to, ka vēlreiz pieminējāt šos Nigēras iedzīvotājus, kas eh, nekur nebrauc un ir arī daudz puriem. Uh, Es zinu, ka Cecīla Kienge ar jums par to ir uh, apspriedusies, iespējams, ka viņa ieradīsies vēlāk. Tagad es gribētu sveikt Mano Gāli, viņš ir Nigēras Nacionālās asamblējas deputāts. Ja mūs uh, kādu šeit uztrauc uh, mūsu vēlēšana apgabali un mūsu vēl, un man ir liels prieks, ka viņš ir varējis ierasties pie mums. Liels paldies arī par visu palīdzību, ko viņš mums ir sniedzis, lai mēs varētu saprast, kas tieši notiek migrācijas jomā uz šī agadēzas ceļa. Ugālī kungs, lūdzu jums vārds. Lielas paldies, priekšsādātāji. Vispirms es vēlētos jums pateikties par uh, uzaicinājumu ierasties um, sakarā ar jūsu sagatavoto ziņojumu pēc brauciena uz Nigēru. Liels paldies eh, attīstības eh, komitejas priekšsādātām, liels paldies arī Eiropas Savienības vēstniekam Nigērā, un paldies visiem, kas atbrauc uz Nigēru, un paldies arī par to, ka uzņemat mūs šeit. Es eh, vēlētos runāt par Nigēru, un gribētu īpaši pieminēt 90. gadu beigas. Tolaik Nigēra piedzīvoja sacelšanās un uh, tās visas tika organizētas, lai ieviestu mieru un tika arī piemēroti visi attiecīgie nolīgumi. Bet uh, pēc miera nolīguma īstenošanas nācās arī domāt par bijušo kaujinieku reintegrāciju. Ļoti daudzi ir izvēlējušies iesaistīties migrantu transportēšanā, kas ir ļoti um, peļņu nesoša aktivitāte. Es tolaik darbojos augstajā komisariātā, kas cīnījās par miera atjaunošanu. Kā jau norādīja priekšādātājs, es darbojos akadēzes reģionā un esmu strādājis arī pie migrācijas jautājumiem. Tolaik Mēs sadarbojāmies ar bijušajiem kaujiniekiem, kuri bija piedalījušies atcelšanās, viņiem vajadzēja atrast darbu. Viņi atrada šos migrantus, kuriem bija vēlam doties uz Eiropu, un viņi sākā nodarboties ar šo bēgļu transportēšanu. Neviens, nevienu tas neuztrauc. Pēc tam m, mm, bija atkal jauns atcelšanās, un šis fenomens tikai turpinājās. Runājot par Nigēru, Tā nav migrantu izcelsmes valsts, tā ir uh, migrantu tranzīta valsts. Un uh, eh, Agādēses eh, ziemeļos atrodas cilvēki, kas um, uz turieni brauc, lai dotos prom. Tie nav Agādēses pamatiedzīvotāji. Tieši tāpēc vajadzētu saprast, ka 2015. gadā Nigēra pieņēma likumu. Un ar šo likumu tiek sodītas migrantu transporta aktivitātes. Tātad visas aktivitātes, kas saistītas ar migrācijas atbalstu, tiek kriminalizētas. Šo likumu mēs respektējām. Tas ir valsts likums, un tieši pateicoties Nigēras valdībai un Nigēras republikas prezidentām šīs likums tika pieņemts. Un, protams, arī parlaments nobalsoja par šo likumu. Ir arī ļoti daudz citu likumu, kas um, runā par cilvēktirdzniecības aizliegumu. Pašlaik ir ļoti daudz tādu, kas vēlas migrēt. Un arī transportējumu ir ļoti daudz. Tieši tāpēc mums vajadzētu paskatīties, kā šis uh, likums ir piemērots. Uh, Mēs redzam, ka ir ļoti daudz transporta līdzekļu, kas ir aizturēti, tāpat arī cilvēki ir tikuši apcietināti, un mēs arī esam norādījuši, ka ir vajadzīga integrācijas programma, kas attiektos uz 5650 mm, aptuvenī cilvēkiem. Šeit es vēlētos apsveikt Eiropas Savienības rīcību. Uh, Es eh, domāju, ka Eiropas Savienība ir finansējusi ļoti daudz projektu, kas attiecas uz eh, izpratnes veicināšanu un um, legālās un nelegālās migrācijas nošķiršanu. Tāpat arī ir jādomā par Agadezes vecpilsētas kultūras mantojuma saglabāšanu un vajadzētu arī nodrošināt dažādus reintegrācijas pasākumus šiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar migrantu transportēšanu. Tāpat darbojas arī dažādas starptautiskās NVO, kas uh, organizē projektus, un visas šīs organizācijas veic apsveicamu darbu. Tātad pie mums darbojas dažādas ANO aģentūras, mums ir arī sadarbība ar Vāciju, Beļģiju, Luksemburgu, ir arī daudzas citas valstis, kas darbojas ANO ietvaros un kas sniedz mums eh, palīdzību, mēģinot eh, integrēt šos eh, migrācijas spēlētājus. Es nodarbojos ar šiem migrācijas jautājumiem, kas, manuprāt, ir pats svarīgākais Agadēsas reģionā. Šeit ir runa par veselu cilvēku kopumu, kurus vajag eh, pārliecināt, nomainīt eh, savu nodarbošanos. Šī nodarbošanās ir ļoti ienesīga, un tā saistās arī daudziem citiem pasākumiem. Tātad te ir runa par transportu nodrošinātājiem, restorānu uzturētājiem, uh, mājokļu nodrošinātājiem. Tātad šeit ir ārkārtīgi daudz saistītu aktivitāšu. Mums eh, vajadzētu mēģināt pārliecināt šos eh, iesaistītos, ka ir jēga mainīt nodarbošanos. Un šeit, protams, ir jādomā arī par likuma piemērošanu. Nigēra var lepoties ar šo 2015. gada likumu. Visi Agadēsas reģiona iedzīvotāji to zina. Uh, visi, vai tie, viņi ir gājuši skolā vai nē, labi zina par šī likuma eksistenci. Mums vajadzētu pielikt punktu nelegālajai migrācijai, un šeit ir jādomā par diviem aspektiem. Šeit nav runa tikai par attīstību. Es izlasīju dažus punktus arī šajā ziņojumā, un te ir runa arī par aizsardzību un drošību. Uh, Mm, Tuksnešos iet bojā cilvēki, mm, sievietes un bērni tiek eh, pamesti novārtā, un galu galā tie ir pilnīgi nevainīgi cilvēki, kas eh, kļūst par upuriem. Tie ir cilvēki, kas eh, mēģina sev uzlabot dzīves apstākļus, un tāpēc viņi mēģina um, šķērsot tuksnesi. Tuksnesis ir uh, Mm, ceļš, ko izvēdas, izvēlas ļoti daudzi migrācijas kandidāti. Mums ir vajadzīga migrācija, bet šai migrācijai ir jābūt saskaņotai, humānai. Mm, šo migrāciju mēs visi varētu veidot kopā. Mēs varētu nodrošināt šiem cilvēkiem nākotnī un nodarbošanos. Priekšādātāji, es esmu jau diezgan ilgi runājis, es eh, nezinu, vai man ir atvēlēts daudz laika. Vēlreiz eh, sirsnīgs paldies. Es eh, priecājos, ka mēs turpināsim šo viedokļu apmaiņu. Mēs esam ieradušies, lai ar jums apspriestos, un mums ir ārkārtīgi liels gods būt šeit. Nigēra ir tikai tranzīta valsts, tā nav izcelsmes valsts, un liels paldies mūsu partneriem, kas mums ir ļauši noturēties eh, uz šī ceļa. Liels paldies! Liels prieks un gods arī jūs šeit šodien uzņemt. Paldies! Gribējām, lai būtu šodien jauks laiks, teicu, ka būs saulaina diena, bet, nu, pieņemu, ka jums, um, jums uh, nemaz tik ļoti silts šeit um, nešķiet. Bet, nu, tas ir labākais, ko varam paveikt. Tiešām aizkustinoša uzruna. Domāju, ka kolēģiem noteikti būs uh, jautājumi. Agades centru vada Startautiskā migrācijas organizācija, un esam daudz ar viņiem sazinājušies un sadarbojušies. Tādēļ šobrīd uh, gribētu uh, iepazīstināt ar Kesāda kungu, uh, augstāko reģionālo ārkārtas un pēc krīzes speciālistu. Lūdzu, iespēju jums izteikties 5 minūtes. Patrīs Kesāda kungu kungs. Paldies, prieks arī dzirdēt jūs teikto un noteikti ziņošu arī kolēģiem, ka vizīte Agadešā un uh, uzņemšanas centros bija. Un otrkārt, saikne starp drošību, attīstību, migrāciju. No mūsu skatu punkta raugoties. Es un prieks redzēt, ka pateicoties Eiropas Savienībai un tās veiktiem pasākumiem, kas tiek īstenoti, uh, Šis progress ir bijis iespējams. Vēl aizvien ir jādzīvo ļoti smagos uh, apstākļos un tie uh, cieši no eksploatācijas riska. Izaicinājumi vēl aizvien pietiek, un tas, ka atbalsts cilvēkiem, kas ir izdzīvojuši šajos smagajos uh, apstākļos, uh, aizsardzība, mazaizsargātas personas, Un, protams, saprotot, ka mēs runājam par ekovas valstīm, kur ir brīva pārvietošanās šiem cilvēkiem, kas vēlas atgriezties savā valstī. Tas notiek bija divas uh, dienas, pirms varēja ierasties glābšanās, glābšanas spēki. Tādēļ, nu, redzam, ka operācijas jāturpina. Migranti arī aizvien lielākā doda mērājuma ar aizsardzību. Ja alternatīvu un citu juridiski korektu ceļu nav, tad ir visai sarežģīti cīnīties ar kā migrēt. Par drošību attīstību runājot, kolēģi jau ļoti bagātīgi runāja par Nigēru kā stabilitātes centru. Mm, pavisam nesen vairākas ģimenes tātad tika iesaistītas šajā uh, Uh, rūpalā, tika pārliecinātas, bet ir arī cilvēki, kas ļoti mūsu puses mēs gribētu nodrošināt, ka migrācija kā tāda nav pilnībā tikai un vienīgi piesaistīta drošībai vai attīstībai. Tajā skaitā pamest tūkstnesī. Un reizēm um, šie cilvēki, kas tur tikuši pamesti, nu, vienkārši ietu bojā. Pārstāvi uh, Anabela Roja Granjona kundzi, kas ir globālo jautājumu vienības vadītāja. Sveicam jūs mūsu vidū, lūdzu jums iespēju. Priekšādātāji, mēs esam ļoti pateicīgi par uzaicinājumu uz šo sanāksmi un varam tikties arī ar Nigēras kolēģiem. Protams, mums ir jāatcerās par migrācijas fenomenu un par izaicinājumiem, ar ko saskars Nigēra. Uh, Mums par to jau stāstīja arī klātesošie parlamentārieši. Mums ir mazliet vairāk informācijas, un tāpat arī mēs varam paust to, ka šie izaicinājumi ir patiešām pamatoti. Nigēras notikumi ir saistīti ar Lībiju un arī ar reģionu kopumā. Nigēra kļūst par tādu kā alternatīvo aizsardzības zonu vai tiem cilvēkiem, kas ir evakuēti no Lībijas. Uh, Mēs, protams, ļoti labi saprotam, kā darbojas šis evakuācijas process, un, protams, mēs arī saprotam, cik šausminoši apstākļi ir aizturēšanas centros Lībijā. Tāpat šeit ir arī cilvēki, kas atgriežas no Lībijas tieši tāpēc, ka Lībijā situācija ir ļoti smaga. Un mm, Līdz ar to Nigērā ir ļoti daudz cilvēku. Runājot globāli, tad Nigēra, protams, ir tranzīta valsts, bet tā ir arī patvēruma valsts un zināmā mērā arī galamērķa valsts. Mm, ir apmēram 60 tūkstoši bēgļu no Mali, un tāpat arī ir nigēriešu bēgļi, un pašlaik Nigēra līdz ar to ir kļūsi par patvēruma valsti. Un, protams, uh, Eh, ir arī tādi patvērumu meklētāji un bēgļi, kas nav hm, devušies caur Lībiju, bet kas ir nokļuvuši Nigērā tieši un pieprasa patvērumu Nigērā. Kādi tad ir uh, mūsu mērķi? Um, mēs vēlamies nodrošināt to, lai cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgais starptautiskā aizsardzība, tiktu piešķirts patvērums un lai hm, šie risinājumi būtu ilgtermiņa. Uh, Ja runa par eh, patvērumu sistēmu, tad eh, šī sistēma Nigērā darbojas, tāpat arī tiesība akti ir pieņemti un darbojas arī dažas institūcijas. Tāpat pastāv iespēja reģistrēt eh, cilvēkus, nodrošināt viņiem vajadzīgo dokumentāciju un tā tālāk. Tā mm, šī cilvēka noteikti paliks Nigērā, citiem tiks nodrošināta pārvietošana. Šie eh, risinājumi mm, ir spēkā evakuētajām personām no Lībijas, un eh, šie cilvēki ir evakuēti no Trīpoles vai no Ģames. Un eh, tie ir apmēram 20 līdz 25% nepilngadīgo bez pavadoņiem. Līdz šim mums ir bijusi iespēja pārvietot 141 uh, cilvēku no tūkstots. Tāpat arī ir bijuši vairāki bēgļi, kurus mums ir izdevies pārvietot uh, no Nigēras, uh, neizmantojot šeit Lībiju. Otrs punkts, par ko ir noteikti jārunā, ir Agadesa. Tas ir, tās ir migrācijas krustceles, un, protams, ka uh, Mums arī uztrauc tas, ka ir apmēram 2000 sudāniešu, kas eh, galvenokārt ir bēgļi, un arī šeit ir ļoti daudz nepilngadīgo. Ir arī eh, ļoti daudz eh, cilvēktiesniecības un eksploatācijas upuru viņu starpā. Mēs mm, domājam, ka, diemžēl, šie skaitļi tuvākajos mēnešos paaugstināsies, un tas, protams, mūsos raisa bažas. Um, Reikomisarāts ir izveidojis um, savu biroju 2017. gada beigās, un te tiek sniegta palīdzība cilvēkiem, kuriem ir uh, Eh, tā visvairāk vajadzīga. Protams, mēs sadarbojamies arī ar nacionālajām, reģionālajām iestādēm, mēs eh, sadarbojamies arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un NVO. Mēs saskatām šeit četrus izaicinājumus tieši no mūsu organizācijas viedokļa. Tātad te ir runa par migrācijas aspektiem, es nerunāju šeit par Malī bēgļiem vai Nigērijas bēgļiem. Mm, par šiem cilvēkiem. Otrakārt, Kā jau tika pieminēts, Agadesā un arī citur vietēji iedzīvotāji var izjust ļoti lielu spiedienu, tāpēc, ka migrantiem un bēgļiem tiek pievērsta ārkārtīgi liela uzmanība. Tā ir pamats iedzīvotājiem, un šeit ir runa par uh, ekonomisko integrāciju. Trešais izaicinājums cilvēki, kas ir pārvietoti no Alžīrijas, tie ir apmēram 8000 cilvēku, un tas, protams, destabilizē Agadeses reģionu. Jo īpaši jāatcerās arī sazināmies ar Nigēras varas iestādēm. Mēs eh, uzskatām, ka nedrīkstētu pārkāpt eh, atpakaļ nenosūtīšanas principu un eh, nedrīkstētu būt tā, ka cilvēki tiek nosietīti atpakaļ uz valstīm, kur viņiem ir jūtams apdraudējums. Liels paldies, un nobeigumā uzklausīsim vēl divu startautisko NVO pārstāvjus, kas arī aktīvi darbojas šajā reģionā. Ir daudz, protams, vietēju NVO, ar, ar viņiem vizītē mēs tikāmies, bet sākumā uh, sarkanā krusta Eiropas Savienības biroja vadītājs Denis Havokungs. 5 minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji. Plus un mīnus būtu pēdējiem runātājiem. Plus ir tāds, ka daudz ir runājuši par plašām lietām, plusiem, kam mīnusiem. Es izteikšos franču valodā. Kā jau kolēģis zina no Nigēras Mēs esam pastāvīgi un ļoti pārliecinoši uz vietas šai valstī. Mūsu klātbūtne tur ir nodrošināta, nu pat lēsām deviņas sarkanā krusa iestādes ir tūlīts piegādes drošības nodrošināšana, veselības pakalpojumu nodrošināšana, tāpat arī ģimenes konsultācijas, kā es teicu, tāda, nu, paši pamat pakalpojumi, ko mēs kā organizācijas niedzam. Nu, viens, nu, otrs no, no šīm iestādēm, kas tur darbojas, jau tur darbojas krietni ilgi. Uh, un piedāvā īpašu pakalpojumus migrantiem. Nu, divi piemēri, kopš 2000 pakalpojumus viņi piedāvā sociālās aizsardzības jautājumos, konsultē, piedāvā apmācību tādā, nu, pašā pamatlīmenī un atbalstu pirmās palīdzības sniegšanai un skolām. Vairākus gadus Nu, viņi darbojas šajās vietās, ko, kas vietā pēdējo gadu attīstība, tāpat attiecīgi arī aids izplatās, attiecīgi dažādi seksuāli transmisīvās slimības. Nu, mēs cenšamies tātad piedāvāt medicīnisko aprūpu un tam līdzīgi, kā sarkanais krusts, te mēs nerunājam par kaut kādām izmēģinājumu programmām, kas attiec uz kaut kādām citiem līmeņiem un tam līdzīgi. Vienā krusta pusē tātad dažāda veida ķirurģiskas iejaukšanās eh, šajā gadījumā vien. Uh, Nu, tālāk eh, par komitejas iespējami interesējošiem jautājumiem. Papildinot kolēģus, kas runāja iepriekš eh, attiecībā uz Nigēru parakstīta mm, par šo, ehm, tā teikt, problēmu nodošanu mums, mēs savukārt arī ar viņiem koordinējam darbu. Uh, piedāvājam darbus, piemēram, eh, diviem, eh, piemēram, eh, britu kolēģiem šeit, kas strādā tieši ar migrantiem, kas saskaņā ar IOM priekšā nāks kā uz vietas strādājošiem ņemt vērā. Ir arvien vairāk izveidojumi tādas mobilās vienības, jo arvien vairāk šie uh, migranti, nu tā teikt, vilcinās, kavējas, bīstas sazināties ar veselības dienestiem un tāpēc izveidoti tādi mobīli, tādas mobīlas vienības gan šeit. Vēl ko vēlos teikt šīs komite, šo komiteju pārstāvjiem. Nesenēs lielā mērā līdzdarbojas arī dažādu projektu finansēšanai, un tas ir, nu, finansēšanā, un tas ir, nu, novedis pie tā, ka humana e, vajadzības, nu, tā kā tas, piemēram, notiek e, sarkanā krusta ietvaros, no tad veselības aprūpas pasākumu un jāpalielina uz vietas darbojošamies struktūru kapacitāti. Nu, līdz ar to varētu konstatēt, ka tiešām šis 15. gada likuma piemērošanas mirklis ir, nu, bijis aizsākums tam, ka tiešām šīs migrantu plūsmas uz Lībiju un uz Eiropu ir mazinājušās godātie deputāti. Kā humanās palīdzības nedzēja organizācija, mēs tāpat laikā gribam teikt, ka šī likuma piemērošana, pat ja tā nāk, nu, tīri skaitļos šķiet ar tādiem pozitīviem rezultātiem un ir samazinājies it kā šis migrantu plūs, plūsmas apmērs, tāpat laikā tam ir arī, nu, zinām, zināms negatīvas sekas, par ko gribam jūs informēt. Pirmām kārtām ņemot vērā, ka šī, nu, šī atmosfēra ar vien represīvāka, pastāv arī tāda policijas vardarbības pieaugums attiecībā uz migrantiem e, visos šais e, migrantu plūsmas ceļos un posmos. To esam konstatējuši mūsu saziņā ar migrantiem, komunicējot ar šiem cilvēkiem. Diskutējot ar viņiem, mums nākas to konstatēt, jo viņi bieži runā par tādu, nu, vardarbību tīri vārdiem, tādu agresīvu uzvedību, tāpat arī sitieni, pazemojumi un uh, cita veida negācijas tiek minētas. Otrām kārtām Agadesā, kur migranti šobrīd tiek uh, uzskatīti par kaut ko nelikumīgu, nu, tas nāk kā rezultāts šim likumam, Viņi ir tagad tādi nelegālie nu, pasažieri tur un līdz ar to. Viņi arvien vairāk eh, apmetas uz dzīvi kaut kur agadēsas perifērijā un arī sociālo sistēmu pašām mal, nomalē viņi paliek. Viņi, tā teikt, kaut kur, nu, ē, mm, viņiem arvien mazāk ir piekļuva veselības apra, aprūpas pasākumiem, tāpat arī, nezinu, pārtikai. Mm, nu, viņi no tā visa izvairs, lai policija viņus nearestētu, neatrastu. Un tas, protams, rada problēmas. Kā tad šie migranti tālāk tiek transportēti, kā viņi nonāk eh, eh, šādā situācijā? Nu, un Un tieši tā ar vien mazāk migrantu, piemēram, no geto vēršas pie mums, bet tas nenozīmē, ka viņi mazāk slimo. Viņi vienkārši vairs nav šajos geto, viņi ir vēl tālāk, vēl kaut kur perifērā kā uh, vietā un tikai pašos nopietnākajos gadījumos viņi vairs tikai piekrīt vērsties pie veselības aprūpas sniedzēju struktūrām. Šie riski migrantiem ar katru dienu burtiski pieaug salīdzinot ar pagātni mēs konstatējam, ka šie cilvēki tirgotāji, kas uzdrošinās šos migrantus pārvadāt pretēji likumam, pieprasa ar vien lielākus līdzekļus. Lielbrīd par migrantiem vispār vairs nerūpējas. Viņi tiek atstāti nereti arī vispār kaut kur tūkstneša vidū, lai tikai aizmukt no policijas, un tad viņi tur iet bojā un tam līdzīgi. Ka faktiski Agadas reģionā ir nu, tāda ļoti riskam pakļauti migrantu slāņi. Un uzskatās, kungs, Četrina kungs, Jurokas kundze, vai vēl kāds gribētu runāt? Lambertas kundze, Spinelli, un visi izrādās grib izteikties. Mm, es saprotu, jūs ilgi gaidījāt, um, atvainojos un paldies jums par pacietību, bet, nu, tajā pašā laikā vēlētos, lai būtu iespēja arī parlamenta deputātiem, kas tik tālu ir ceļojuši pie mums, uh, sniegt arī atbildi. Sākumā komisija pavisam ātri un tad Kostas kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem mums piedalīties šajās debatēs. Kā jūs norādījāt, precīza esošās situācijas uh, apraksts uh, ir daļa no globālās pieejas migrācijai, un tas pavisam nesen ir arī iekļauts mūsu priekšlikumā saistībā ar Eiropas dokumentu, kā esam izvēlējušies visaptvarošu pieeju migrācijai vid, centrālajā vidusjūras uh, Uh, maršrutā, ievērojot cilvēktiesības, uh, starptautiskās tiesības un cieši sadarbojoties ar uh, IOM un UNHCR kolēģiem un līdz uzņemšanas uh, Mm, iespējas atbilstoši starptautiskiem standartiem. Visi šie darbi turpināsies un uh, mēģināsim arī nākotnē aizstāvēt uh, cilvēktiesību ievērošanu. Mūsu iejaukšanās Lībijā ir mainījusi situāciju, tīri domājot par statistikas datiem, cilvēkiem, kas ir droši atgriežakiem, ko pārvietojušas atsevišķas dalībvalsts tieši no Nigēras. Es gribētu runāt par nākotni Lībijā un Nigērā kā tādā. Lībija Mūsuprāt, tur ir jāturpina pārvietošanas sistēma. Šeit aicinām dalībvalsts uh, turpināt savu saistību uzņemšanos ārkārtas tranzīta mehānismu ietvaros, uh, nododot šīs procedūras un pātrinot procedūras, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu un kopējās politiskās saistības no Āfrikas Savienības, Eiropas Savienības un ANO īpašās darba grupas puses. UNHCR ir sācis darbu pie uh, uzņemšanas centra trip, tri, Tripolē, tas noteikti palīdzēs um, šim, šo procedūru pātrināšanu un īstenošanu. Mēs turpināsim arī uzņemšanas centru izstādi atbilstoši starptautiskiem standartiem, domājot par alternatīvām aizturēšanās. Paldies par visu sniegto informāciju par migrācijas parlamentāro tīklu un arī vēsturisko informāciju saistībā ar jūsu likuma projektus. Uh, nodrošinot darba vietu iespējas. De, gandrīz 20 tūkstoši darba vietu jau ir radītas. Un starptautisko migrācijas organizācija īstenot arī kopienas stabilizācijas projekti reģio, robeža reģionos cīņā ar ekstrēmismu. Jau tagad ir 5000 cilvēku, kas ir tikuši apmācīti dažādās um, profesionālās programmās. Tas ir ļoti konkrēts paveiktais darbs, runājot par mērķiem, ko, ko jūs minējāt arī iepriekš, domājot par atbalstu ekonomikai un atbalstu uz vietas. Nerunāšu par tresta fondu, jo tas jau tika minēts, un zinu, ka man galu galā arī laika īsti daudz nav. Tomēr ir ļoti svarīgi arī apstiprināt to, ka uh, G5 Sahelas grupā Nigēra ir uh, uzņēmusies līderības lomu vietējā līmenī, stiprinot sadarbību ar um, kaimiņu valstīm par drošību un migrāciju īpaši domājot. Un uh, ar Eiropas Savienības atbalstu jums izdodas uh, gan samazināt uh, tranzītu plūsmas šajā valstī, kā arī stiprināt cilvēku un migrantu un bēgļu aizsardzību. Uh, Jūs man aicināt izteikties īsi priekšsēdētāji, tā kā dažas no lietām jau minēja partneri savās uzrunās, tad uh, šķiet, šeit šķiet varu likt arī punktu. Un arī es varu atbildēt uz jautājumiem un komentāriem. Paldies! Cik jauka, ka izteicāties tik lakoniski, jā, nu dienu runātāji ir daudz, un kā jau Makevans kundze nu pat teica, šeit, protams, ir arī jūs kolēģi no DJ Eko un tam līdzīgi, kas, nu, var sniegt tādu papildus informāciju pie vajadzības. Nu, lūk, tālāk došu vārdu Kostas kungam, Kostas kungam, nu, burtiski uz pāris minūtēm lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Saka Kosterkungs, godātie pārstāvi, godātie kolēģi, godātie Nigēras Nacionālās asamblējas pārstāvi. Šodien uzklausījām ļoti daudz informācijas un konstatējumu. Paldies visiem par to, par šīm prezentācijām. Kopumā, manuprāt, ir visai pozitīvi tas, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis valstis ir izveidojuši šādu, radījuši um, ar šādu interesi īpaši par Sahels reģionu, īpaši pēdējā gada laikā, bet tomēr man ir jāsaka zināmas šaubas par to, vai mums izdodas panākt ilgspējīgs risinājums. Nereti man rodas tāds iespējas, ka tā vietā, lai atbalstītu Āfrikas valstis un uh, Um, to, ka tās rod atbilstīgus risinājumus, mēs tā vietā drīzāk vienkārši mūsu cietokšņu sienas tikai pa paplašam mazliet tālāk, lai šos migrantus turētu prom no Eiropas Savienības. Nesenie es līderu apmeklējumu Āfrikas valstīs pārsvarā tomēr um, bija pamat, pamatojās uz uh, biedu, ka uz bailēm par to, ka šie cilvēki migrēs uz Eiropu un visi mēģina rast kaut kādus risinājumus, kā panākt to, lai afrikāņi neierodas Eiropā un šo sanāksmu rezultāti nereti ir diezgan katastrofāli attiecībā tieši uz humanitāro un pieeju un to, to pieeju, kuras ietvaros uh, Mm, Runājam par cilvēciskām vērtībām, tā rezultātā no nu, arvien vairāk cilvēku mirst tūkstnešos tieši tā, kā tas tika arī minēts. Gribu atgādināt arī par ekonomikas un politisko nestabilitāti, kas pastāv lejas Sahāras reģionā, un atgādināt to, ka šī nestabilitāte nāk kā tieši rezultāts visai šai koloniālajai eksploatācijai. E, Koloniālisms noslēdzās un tā rezultātā Āfrika pārņēma īpašuma tiesības pat pār saviem uh, īpašumiem bez jebkādas tālākas, tālāk atbalsta, un tas nebūtu nav, nu, tā cilvēcīgi attīstības valstu um, pal palīd palīdzību pārsvarā tiek nodarbināta kaut kāda veida bruņojuma iegādē. Nerasti, um, res, nerasti upuri, tiek, upuri līķi vienkārši tiek noslēpti, lai tas nevarētu tikt identificēts. un Eiropas Savienības drošības politika šobrīd neļauj brīvu pārvietošanos kustību arī Ekovas reģionā, lai arī tā ir tāda, tas tāds kopēji sociāla un ekonomiska um, telpa. Varbūt kolēģi no Nigēras var man mazliet paskaidrot šo, izskaidrot šo problēmu. Tas savukārt noved pie tālākas nestabilitātes, jo pamat cēloņi Eh, radikalizācija netiek atrisināti. Stabilitāte un drošība nevar tikt uzspiesta tikai un vienīgi ar bruņotu spēku atbalstu. To var panākt tikai kopīgi veidojot eh, izredzes jauniešiem šajā lejas Sahāras eh, reģionā un, teiksim, citā līmenī atzīstot, ka afrikāņi ir mūsu kaimiņi un partneri un tādējādi tiekot pāri šīm gadsimtiņiem ilgušajam rasismam un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas ir īstais brīdis, kur uzvalē mūsu runā, aicinātie viesi taču arī var reaģēt uz jūs teikto nākamā runātāja Jurokas kundze lūdzu. Paldies, saka priekšpirms mans, un gribu teikt paldies par šo ļoti atklāto diskusiju par situāciju uz vietas. Vienkārši šokējoši, ka migrantiem ir jādzīvo šādos apstākļos jāpārvietojas tādos apstākļos, un tie, kam par viņiem vajadzētu rūpēties, faktiski ir tikpat grūtā situācijā kā paši migranti. Nelegāli, nu ko tad tas īsti nozīmē un kā tas ir praksē darbojas? Tas man interesē. Jums taču ir stabila valsts, cilvēki nevēlas doties no tās prom, jūs sakāt. Nu, tas, protams, ir ļoti labi, es varu jūs tikai nosteikt par darbu, ko veicat šajā ziņā. Un, nu, protams, labi, ka jūs risināt ne tikai savu iedzīvotāju problēmas, bet cenšaties palīdzēt arī tiem, kas palējiem rezultātiem, neskatoties uz eh, starptautisko nēs palīdzību un to, ka pastāv šī spriedze starp vietējiem un migrantiem. Tīri kā antropoloģijas arī Eiropā esmu piedzīvojusi situācijas migrantu nometnēs. Nu, te mums vajadzētu šo situāciju jaunā, mainīt. Daudz jaunieši, kas ar mani runā, nu, kā antropoloģi un tā tālāk, un te es un, varu teikt, ka viņi visi runā būtiski par tādu migrantu biznesu uzņēmēju darbību kā tādu atsevišķu ekonomikas sektoru. Cik lielā mērā un cik lielā mērā tiešām viņiem ir iespējams šā, palīdzēt tiem, kas ierodas valstī. Un varbūt es varu atkārtot šo jautājumu, jūs varētu vairāk pastāstīt par šo tiesību aktu, kas pieņems 2010. gadā, un ar ko viss, kas saistīts ar migrāciju, tiek padarīts par nelegālu. Spinelli kundze tālāk lūdzu. Es domāju, ka, lai izpildītu šo mērķi, Eiropai ir jāizpilda savu solījumu, un viens no šiem solījumiem bija par pārapmetenām, un šī vienošanās faktiski tika apturēta. 30 gadījumos tikai notika šāda pār, pārvietošana, tāpēc es gribu vaicāt jums uzdot lau, Laulī kundzei. Kādi bija juridiskie pamati šai rīcībai? attīstības palīdzību. Man ir radies tāds iespējas, ka militārā palīdzība ko viņi teica. Viņi teica, ka ir arī ļoti negatīvas sekas šim likumam. Un nav īsti skaidrs, lūgt izteikties par šo lietu. Paldies! Paldies tālāk Sargentīnī kundze, bet lūkšu vēlreiz izteikties visus īsi. Kolēģi, nu viena minūte, ne vairāk. Mēs tiešām vēlamies vēl taču piedāvāt laiku viesiem arī atbildēt, rēģēt uz dzirdēto. Paldies! Man ir pāris jautājumi ko vēlos uzdot parlamenta deputātiem. Ārkārtīgi priecājos viņus, protams, šeit parlaments šajā gadījumā iesaistās šais procesos, lai pārliecinātos, ka tas viss tiek salāgots, respektīvi ir nodrošināta sociālā kohēzija, par ko jūs arī daudzos gadījumos. Nu, tā brīdī, kad policija īsteno vardarbību pret vienu iedzīvotāju grupu, šāda veida rīcība nereti pēc